So, dear colleagues, please. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietu. Vēlos sveikt Elki Königi, kas ir vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāji. Viņu jūs labi pazīstat. Prieks jūs sveikt šeit. Šī ir jūsu pirmā ierašanās šeit pie mums šogad un arī pirmā reize kopš atjaunojam jūsu pilnvaru termiņu. Tāpēc man prieks, ka varam sākt jaunu ciklu mūsu sadarbībā, nodrošinot ciešāku sadarbību starp mūsu iestādēm. Kopš tikāmies decembrī un balsojām par jūsu pilnvaru termiņu, ir, kā jūs zinat, notikušas vairākas lietas un mēs esam apstiprinājuši jaunu SRB valdes loceklī Jatsbeku kungu. Bijis arī revīzijas palātas ziņojums. Tāpat nesenais gadījums Latvijā ar ABLV banku, kur SRB pieņēma lēmumu par ne, to, ka netiks veikt noregulēšana un Paldies par to, ka SRB ir atsūtījusi arī dokuments par banko populāru gadījumu. Paldies jums par to. Tieši tāds bija arī Eiropas parlamenta lūgums. Man prieks, ka šobrīd varam runāt par lielāku caurskatāmību šajā gadījumā. Strādājam arī mūsu banku paketes ietvaros pie vairākām normām kas varētu būt arī jums interesants. Tā kā par to noteikti vēl runāsim. Tā kā mūsu viedokļu apmaiņā ir daudz dažādu tematu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, Gotjerī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, par eh, šiem laipnējiem vārdiem ievadā. Esmu šeit ieradusies un daru to ļoti labprāt, jo atbildība, atskaita atbildība ir tiešām ļoti nepieciešama atskaitīties iedzīvotājiem, kuru intereses pārstāvēt šeit Eiropas parlamentā. Jūs jau izklāstījāt plašo ēdienkarti ar jautājumiem. Pirmkārt jau Bostijan Jācbekungs vakar tika apstiprināts arī ES padomē, līdz ar to no vakardienas līdz viņa ierašanās. Viņām vēl ir jāpabeidz iesāktās lietas. Es ceru, ka viņš pavisam drīz varēs mums pievienoties un valde tad būs pilnībā nokomplektēta. Savās piezīmēs vēlos runāt par revīzijas palātas ziņojumu pavisam īsi. Jūs jau pieminējāt arī dokumentus saistībā ar banko populāru noregulēšanu. regulēšanu Par to man arī ir kaut kas sakāms. Un arī nesenais gadījums ar ABLV banku. Un, protams, arī padalīšos ar viedokli ar jums saistībā ar BRD, SRMR, CRR un CRD. Tie dosie, pie kuriem jūs esat daudz strādājuši. Vispirms revizijas palātas ziņojums un rekomendācijas. Mūsu programma 2018. gadam tikt uh, publiskota novembrī, un mums jau bija decembrī iespēja to apspriest. Tāpēc es netērēšu laiku uh, attiecībā uz šo programmu. Bet divas nedēļas pēc programmas publicēšanas revizijas palāta nāca klajā ar vairākiem ieteikumiem, kas izrietēja no viņu revīzijas kura galvenokārt tika veikta 2016. gada otrajā pusgadā un 2017. gada sākumā. Tā kā vēl pirms mūsu 17. gadā sastādītajiem plāniem. Mums ir ļoti konstruktīva sadarbība ar revīzijas palātu, un kaut arī viņi ir izteikuši kritiku, es domāju, ka mēs varam atzinīgi vērtēt izteiktos ieteikumus, un mēs cenšamies šos e, ieteikumus iestrādāt e, mūsu 2017. gada noregulējumu plānošanas ciklu, kas tobrīd turpinājās, un arī mūsu daudzgadu darba programmā. Un tur daudz kas sakrīt arī. Piemēram, personāla jautājums, kur revīzijas palāta kritiski izteicās Ehm, pieņemšana darbā jau bija pātrināta tad, kad tika publicēts plāns. Šobrīd jau mēs ehm, esam ehm, izpildījuši šo plānu, 300 personas ir pieņemts darbā kopumā un plānojam līdz šī gada beigām pilnībā nokomplektēt iestādi. Vēl viens ieteikums bija attiecināts uz MRL politiku. 2017. gadā mums bija pirmie MRL lēmumi, tad tie arī sniedzas šajā gadā vēl, bet ir vēl daudz kas darāms un ir skaidrs, ka 2018. gadā būs lielāka koncentrēšanās uz MRL noteikšanu visām banku grupām un nozīmīgām iestādēm banku grupu ietvaros. Vēl vairāki ieteikumi ir eh, principā rezultāti, kas ieplānoti 2018. līdz 2020. gadam. Tā ir skaitā par būtiskiem šķēršļiem noregulēšanai. Esošā pārskatīšana mūsu sadarbības e, līgumiem ar nacionālajām noregulējuma iestādēm un saprašanās memorands ar ECB. To mēs ceram pabeigt tuvāko nedēļu laikā. Tāpat arī jārunā par e, noregulējumu plānošanas darbu un uh, šo plānu aktualizēšanu. Šeit mēs pakāpeniski to apspriežam ar nacionālajām iestādēm, tā kā tas jums būs kā lasām viela otrajam pusgadam vai drīzāk ceturtajam ceturksnim, kad aktualizēsim arī ārējos uh, priekšrakstus. Tā kā visdrīzāk mēs pa gabaliņiem to publiskosim, tikko tas būs gatavs. Un tas ir arī attiecināms uz um, visām bankām un uh, to noregulējumu plāniem līdz 2020. gadam. Es zinu, ka uh, dažiem no jums uh, liekas, ka mēs virzamies pārāk lēni, citiem, ka pārāk ātri. Vēlos uzsvērt, ka noregulējuma plānošana ir daudzgadu process. Tāpat laikā neviena atbildīga banka nav spiesta gaidīt SRB lēmumus. MRL risinājumi, juridiskie šķēršļi, viss šīs lietas ir jārisina jau šobrīd, kamēr saule spīd, nav vērts gaidīt ilgāk. Tā, tā ir tā ziņa, ko es un mani kolēģi regulāri nodod bankām, un es domāju, ka tas sāk nest arī augļus. Tagad pievērsīšos nesenajam SRB lēmumam. Vispirms īsi komentēšu. Paldies par uh, vārdiem, kurus veltījāt mūsu mm, dokumentiem par pirmo noregulējumu lietu, banko populāru gadījumu. Konsultācija toreiz prasīja zinām laiku. Mēs publicējām ievērojamu e, informācijas apjomu par šo gadījumu. E, noregulējumu lēmumu mēs pat nodevām tālāk. Daļu no 2016. gada uh, Ehm, noregulējuma plāna, to mēs publiskojām. Es jau norādīju, ka daļa no dokumentiem ir konfidenciāla. Daļa no informācijas nav mūsu rīcībā, tur ECB ir informācijas turētāji, jo tas būtu arī pretēji uh, publiskām interesēm vai, uh, vai kom komerc eh, noslēpums, uh, kas tagad pieder bankas uh, pircējam. SRB ir jāievēro vērtētāja intereses, jāļauj pabeigt vērtēšanu, līdzīgi kā jūs, arī mēs nepacietīgi gaidām, kad šī vērtēšana tiks pabeigta. Mēs esam arī vērtētājiem norādījuši, ka mēs ceram, ka viņi eh, pēc iespējas ātrāk pabeigs šo vēlēšanu, bet tas ir viņu rokās, jo viņi ir neatkarīgi Un es nedomāju, ka kāds vēlas uh, saņemt uh, aizrādījums, kā ir izdarīts spiediens. Tā kā cerams, ka daudz, uh, um, pēc iespējas drīzāk sagaidīsim šo informāciju februārī. SRB 24. datumā lēma, ka noregulējums nav nepieciešams Latvijas bankai ABLV un tās meitas uzņēmumam Luksemburgā. Līdz ar to bankas tiek likvidētas saskaņā ar attiecīgi Latvijas un, Lik un Luksemburgas likumdošanu. Šis ir ļoti nesens gadījums un ļoti savdabīgs gadījums. Tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jārīkojas izd tātad, eh, izdarot secinājumus. Pirmkārt, tas ir spilgts atgādinājums mums par faktu, ka maksāt nespēja paliek kā primārais risinājums bankām. Un tikai un vienīgi sabiedrisku interešu kritiski svarīgu funkciju gadījumā SRB pārņem noregulējumu. ABLV gadījumā SRB noregulējuma plāns 2017. gadā, tas jau tika uh, no, eh, sastādīts un eh, tika norādīts, ka tur nav kritiski svarīga funkcija dalību valstī vai Eiropas Savienībai kopumā. Tāpat arī nav sabiedrības interešu. Līdz ar to tika norādīts, ka ja kaut kas noies greizi, tad maksāt nespēja būtu vēlamā stratēģija. Diemžēl šis gadījums, nu, teiksim tā, tik tālu varētu teikt ideāli, ir noregulējuma plāns ir, viss ir kārtībā, bet, diemžēl, uh, parādījās arī tas, cik svarīgi ir harmonizēt banku maksātnespējas noteikumus. Un saskaramies ar 19 vai pat vairāk atšķirīgām maksātnespējas procedūrām. Lēmumu par maksātnespējas iestāšanos nenozīmē, ka automātiski tas nodrošina maksātnespējas un uh, Eh, likvidācijas eh, priekšnosacījumu izpildīšanu. Nacionālās, eh, tad, kad nacionālās normas tiks harmonizētas, tad mēs varam runāt par vienotu pieeju un saikni starp mūsu lēmumu un nacionālā Jo ir jāievēro princips, ka neviens kreditors nedrīkst būt sliktākā situācijā kā tas būtu noregulējuma gadījumā, tad tas garantētu vienotu iznākumu, un tad eh, iznākums nebūtu atkarīgs no nacionālās likumdošanas maksātnespējas procesā. Šobrīd mēs strādājam pie nacionāla līmeņa rokas grāmatām, kur būtu norādīts, kā vajadzētu katrā dalību valstī īstenot e, noregulējumu. Bet arī apskatam tur gadījumus, e, kur e, nav mūsu lēmums, bet tas tiek nodots dalībvalstīm. Process ir sarežģīts, vajadzīga liela sadarbība, bet tas vienmēr ir kā otrais labākais risinājums aiz harmonizētas sistēmas. Bet tur savukārt tikai likumdevēji, un es skatos uz jums, var tikt ar to galā. Tāpēc noslēgumā īsi pievērsīšos tā sauktē banku paketei Vispirms komentēšu par noregulējumu ietvaru grozīšanu, kas balstās uz SRB pieredzi. Mēs ļoti rūpīgi esam sekojuši debatēm šajā komitejā un esam uh, konstatējuši vienu tādu tematu, kur mums ir atšķiras uh, viedoklis, tad runa par samērīgumu. To mēs arī piem piemērojam BRD 1 ietvaros ir skaidrs, ka iestādēm e, ir jārīkojas no e, regulējuma ietvaros, bet ir arī skaidri jānosaka, ka ja jūs vēlaties, lai mēs rīkotos samērīgi, mums ir nepieciešams e, arī dot rīcības brīvību, un tas ir attiecināms uz MREL kvalitāti, termiņiem, arī iespējām uh, Um, rīkoties, tad, kad ir MRL pārkāpumi. Un, ja mēs uh, vēlamies koncentrēties uz to, cik noregulējama ir konkrētā iestāde, tad ir nepieciešams atstāt arī rīcības brīvību, lai MRL tiktu pielāgoti uh, vajadzībām. Protams, ir dabīgi, ka jūs no mums sagaidām uh, samērīgumu, bet es domāju, ka būtu bīstami veidot mūsu spēju rīkoties, eh, pielāgojot speciāli to katrai bankai, cik daudz eh, subordinētā kapitāla bankām ir nepieciešams, lai izpildītu MRL prasības. Eh, katrā ziņā, lai nav tāds milzīgs atšķirības starp GSIPs un citām bankām, um, katrā ziņā tas paliek noregulējuma iestāžu ziņā. Tāpat ir nepieciešama elastība MRL kvalifikācijā bez ierobežojumiem un noregulējuma iestādēm ir nepieciešams izskatīt katru MRL pārkāpumu individuāli. Tik tālu mēs varam piekrist, ka mēs varam arī uh, padarīt uh, sistēmu vienkāršāku. Kas attiecas uz uh, vienota ietvara veidošanu MRL, uh, ieteiktu no jauna paskatīties uz pašreizējo divu līmeņu procesu, ar kuru SRB nosaka MRL mērķis, bet mēs tad eh, šo lēmumu nesūtam bankām, bet gan nacionālām iestādēm, kurām ir jāīsteno šis lēmums bez manevrēšanas iespējām, viņām ir jāpārņem mūsu lēmums, uh, un jāveic īstenošana saskaņā ar 19 atšķirīgām administratīvajām tiesībām. Līdz ar to es uzskatu, ka visdrīzāk tas būtu vieglāk, ja mēs varētu um, šos lēmumus tiešā veidā nosūtīt bankām. Likšu tagad punktu. Kaut, kaut gan man bieži aicina runāt par citu tematu, par moratoriju. Es domāju, jūs zinat, kāda ir mana nostāja uh, kas ir nepieciešams eh, noregulējuma laikā, eh, pēc iespējas plašāk. Un es jau zinu, ka runāju par ilgu, tūlīt, tūlīt arī beigšu. Nerunāšu par Edis, kas arī ir eh, mums ļoti uh, tuvs temats, tāpat arī ko, kopīgo atbalstu un uh, funding in resolution noregulējumu veidu. Bet es domāju, pie šiem eh, jautājumiem mēs varēsim atgriezties jūnijā. Un paldies par jūsu pacietību un uzmanību. Paldies! Daudz jautājumu tika aptvērti. Jūs izrunājat dažus arī, kurus varbūt kolēģi to pieminēs. Sāksim tad ar deputātiem. Burkhards Balts. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Lielas paldies, priekšādātāji! Eiropas uh, komisija uh, šomēnes ir nākusi klajā ar saviem priekšlikumiem par sliktajiem parādiem. Uh, Kēnīgas kundzei 2016. gada vasarā jūs esat teikusi, ka šie jautājumi ir jāskata, un katru mēnesi mēs gaidām, bet šī problēma nekur nepazūd. Uh, Tātad eh, es jūs šeit eh, citēju, tie ir jūsu izteikumi pirms eh, diviem gadiem. Šķiet, ka mums ir jāgaida ļoti ilgi, gan jums, gan arī mums šeit Eiropas parlamentā. Tagad um, ir sagatavoti komisijas plāni par sliktajiem parādiem, bet uh, vēl ar vien tiek runāts tikai par slikto parādu līmeni uh, Eiropā, un tie ir 950 miljārdi eiro Pagājušo nedēļu ECB uzraudzības padome runāja par to, ka uh, ir jāsamazina sliktie parādi, bet uh, tam ir vajadzīgs politiskais spiediens. Tāpat arī ir jādomā par SMS pārveidi par uh, Eiropas valūtu, kas ļautu rekapitalizēt bankas ar publiskiem līdzekļiem. Šķiet, ka tas mums varētu radīt bažas. Uh, Tomēr visi šie kredīti vēl ar vienu nav attīrīti, un uh, tieši tāpēc es uh, gribētu pēc šīs uzklausīšanas uh, lūgt, lai jūs mums izstāstītu, kādas padomas jūs mums varētu dūt, dot, ja ir runa par slikto parādu samazināšanu, kā šajā jomā rīkoties. Thank you. Paldies. Jā, es varētu teikt, ka e, sliktie parādi nav mans temats, te ir runa par uzraugiem, bet nu es parasti neizvairos no jautājumiem. Mēs vairāk kārt esam jau par to runājuši, un tas daļai attiecas arī uz MRL. Pašlaik ekonomiskā situācija ir labā, un ja bankas nerisinās šo jautājumu tagad, tad kad īsti tās to darīs? Uh, un uh, atklāt sakot, NPL līmeņi ir samazināti. EBC izmanto savas uh, pārliecināšanas iespējas, tiek uh, stāstīts bankām, ka tām ir jāsamazinās likto parādu līmenis. Nevarēs atrast tādu brīnumainu risinājumu, kur tas viss tiks atrisināts bez liekām sāpēm. Domāju, ka komisijas priekšlikumi ir vērtīgi. Tā ir skaitā mēs esam arī piedalījušies ar šo priekšumu gatavošanā. Tika gatavots ziņojums par valstu uh, potenciāliem EMC, tātad te ir runa vai nu par bankām vai par konkrētiem reģioniem, bet nav nekādas iespējas pilnībā atbrīvoties no zaudējumiem. Tātad šī brīnumainā ideja, ka būs uh, valstu apmaksātajām C, bet nu kādam šis eh, rēķins būs jāapmaksā. Nevar visu izdarīt ar vienu posmu. Mums ir jābūt eh, pilnīgi noteiktiem, un tas galvenokārt attiecās uz atsevišķām bankām. Domāju, ka šeit ir pārmantotas problēmas, un uh, virzoties uz priekšu, nevajadzētu atkal radīt šādas problēmas, kas tiks pārmantotas līdz nākamajai krīzei. Ja uh, būs jauna krīze pie pašreizējā NPL līmeņa, tad tas viss izskatīsies pavisam slikti. Paldies! Ja mēs nodrošināsim piesardzīgo uzraudzību ar backstop mehānismu, tad mēs uh, varētu uh, virzīties uz priekšu atbilstošā kārtā, un tā ir, protams, likumdošana. Uh, Jakobs von Vaicekers. Paldies, priekšsādātāji. Uh, Kēnigas kundze, liels prieks jūs šeit redzēt. Savā pirmajā jautājumā es vēlētos atgriezties pie Eiropas revīzijas palātas ziņojuma. Tā kā pašlaik mēs apspriežam Emrelu, protams, Būtu bijis ļoti noderīgi nodrošināt pilnīgi atbilstošas noregulējuma plānus ar MRL nosacījumiem. Tas ļautu mums visu daudz labāk pielāgot un kalibrēt. Tātad te ir runa par mūsu izmantotajiem argumentiem attiecībā uz MRL. Un šeit nav runa tikai par finanšu krīzes pieredzi. Diemžēl netiek arī saglabāts mērķis, ka mm, vismaz lielākajām institūcijām būtu jābūt noregulējumām. Kā jūs nodrošināsiet to, lai attiecībā uz pavisam lielām bankām mēs virzītos uz priekšu mazliet ātrāk, lai mēs varētu nodrošināt pilnībā atbilstošas noregulējuma plānus? Uh, Tāpat, kādā veidā mēs varētu nodrošināt uh, procesu, kas ļautu mums to izvērtēt. Īsti nezinu, vai jūsu institūcija tas būtu jādara vai kādam citam. Tātad vajadzētu izvērtēt, vai šie atbilstošie noregulējumi plāni uh, patiešām arī uh, strādā, vai ar tiem var padarīt, ka šīs iestādes ir noregulējumas. Otrais jautājums saistās ar SR pārskatu. Pavisam vienkārši jautājums. Vai jūsuprāt, ņemot vērā šo jūsu pieredzi, vai varētu nodrošināt šo vienoto noregulējumu mehānismu lielākajām institūcijām tuvākajā nākotnē? Gribētu sākt ar pirmo jautājumu. Domāju, ka jums ir pilnīga taisnība. Nāsam vēl pilnībā nodrošināšu to, ka mūsu noregulējuma plāni būtu pilnībā atbilstoši visām bankām. Uh, Tas attiecas uz divām jomām. Mēs redzam, ka lielākajai daļai lielo banku jau ir diezgan liels MRL krājums. Un ja mēs sakām, ka mēs uzstādām MRL mērķus, tad um, pusē no bankām, kurām ir noteikti šie saistošie MRL mērķi, uh, iespējams šīs bankas palielināsies, bet pusē no šīm bankām nav vajadzīgi nekādi pārējais periodi. Tā ir tikai daļēji uzvara. Mūsu mēķis ir virzīties uz priekšu, bet ļoti liela daļa banku jau atrodas šādā pozīcijā. Lielākajai daļai banku būs vajadzīgi iespējams divi gadi viņu finansēšanas plānos, lai nodrošinātu vajadzīgo MRL un citām bankām savukārt būs vajadzīgs mazliet vairāk laika. Mums eh, ir jāsaprot, ka ja netiks eh, nodrošināti MRL vajadzīgā kvalitātē, tad eh, noregulēšana nebūs vienkārša šīm bankām. Tātad, protams, ka vēl ir daudz darāmā. Vai mēs varam izvērtēt, vai šie noregulējumi plāni ļaus noregulēt bankas? Tātad jūs atcaucāties uz bankām, un attiecībā uz šīm bankām kolēģi ir tā, kas pieņem plānus. Šeit ir arī eh, ne eirozonas nacionālās noregulējuma iestādes, un ir paredzēts arī mediācijas plāns, ja kādam šķiet, ka šis plāns nav gan labs. Bet, eh, kā jau es minēju, Mēs 2017. gadā mm, sastādījām mērķus, un tas ir tikai pirmais posms šajā ceļā, jo īpaši ir jādomā par kvalitāti un iespējams arī par kvantitāti. Par pārskatu. Jau no paša sākuma man šķita, ka ļoti maz ir tādu lielo institūciju, kas ir startautiskas pēc savas būtības. And... Ļoti maz tādu valstu, kurām būtu šie centrālai darījuma partneri, kas būtu tiešām un patiesi starptautiski. Un, ja runa par šo partneru biedriem, tad eh, mēs varētu, manuprāt, tas būtu tikai loģiski, ja mēs tos iekļautu šajā pārskatā, bet, protams, mums ir jārunā arī par noregulējumu un dažādiem citiem apsvērumiem. Šie centrālie darījuma partneri vienmēr ir bijusi daļa no banku ekosistēmas, un tos nevar skatīt atsevišķi no bankām. Es arī ņemu vērā jūsu teikto attiecībā šo pārskatīšanas klauzulu un uh, domāšu tālāk par jūs teikto. Zīles kungs tagad. Nē, nē, es visu esmu pārpratis, saka priekšādātājs. Nē, Ramons Tramoze tagad. Uh, thank you very much. Oh, sorry. Paldies. Kēnigas kundzei. Sirsnīgi sveicu jūs uh, pie mums parlamentā. Trīs jautājumi par Itālijas vēlēšanām. Vai jūs uztrauc tas, ka vēlēšanās ir uzvarējusi eh, partija, kas ir pret Bēlīnu? Nākamais jautājums par Latvijas ABLV banko. Pagājušā mēnesī mēs pieredzējām to, ka šī banka un tās Luksemburgas filiāle uh, uh, ir to maksāt nespējai. Bet, bet nebija vajadzīgs noregulējums Eiropas līmenī, tas nebija sabiedrības interesēs. Varbūt jūs mums varētu pastāstīt, kāpēc tas tā ir. Kādas ir legālās sekas tam un arī Banku Savienībai, ka Luksemburgas tiesa ir atteikusies likvidēt uh, šo filiāli saskaņā ar lēmumu? Kēnīgas kundze, te ir pēdējais jautājums. Pagājušā decembrī jūs um, izmeklēšanas komitejai teicāt par Spānijas krīzi, ka galīgais Deloitte vērtējums attiecībā uz Banko Populāru būtu pieejams 2018. gada sākumā. Caurdzmības labad varbūt jūs varētu paskaidrot, uh, kad uh, tas būs publiski pieejams. Um, es uh, regulā ir norādīts, ka uh, šīs izvērtējums ir jāveic pēc iespējas ātrāk, un tas ir jādara uzreiz pēc noregulējuma procesa, un tas notika jau pirms deviņiem mēnešiem. Sākšu ar pēdējo punktu. To jau pieminēju savā īsajā ievadrunā. Mēs, tāpat kā jūs, nepacietīgi gaidām šo izvērtējumu. Atklāt sakot, es biju cerējis to dabūt februārī vai martā. Marts vēl nav beidzies, bet es jau kļūstu piesardzīga. Vērtētājs ir neatkarīgs. Mēs esam uzreiz pateikuši, ka mēs vēlamies šo vērtējumu saņemt pēc iespējas ātrāk, bet mēs to negatavojam. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir izdarīt uz viņiem spiedienu. Pēdējais, ko es dzirdēju, bija aprīlis, bet eh, pirms tam viņi teica, ka tas būs februārī. Otrais tēmāts - Itālijas vēlēšanas. Tāpat kā jūs, es arī sekoju līdzi vēlēšanām dalībvalstīs. Vēlētājiem, protams, ir tiesības paust savu viedokli. Tagad tiks veidota valdība, un tad nu, mēs redzēsim, tāpēc nekomentēšu Itālijas vēlēšanas. Par Latvijas banku mēģināšu izteikties skaidri. Kopā ar mūsu nacionālajiem kolēģiem, tātad. Tad, kolēģiem no Latvijas un no Luksemburgas jau 2017. un pat jau 2016. gadā apspriedāmies par šo banku. Mēs uzskatījām, ka šai bankai nav kritiskas nozīmes Latvijas ekonomikā vai arī visā Eiropas Savienībā, un tā neapdrauda finanšu stabilitāti Latvijā. Un iemesls tam ir tāds, ka šai bankai bija tāds īpatnējs biznesa modelis. Uh, 80 un vairāk procenti no bankas noguldījumiem bija noguldījumi no ne Eiropas pilsoņiem. Un galvenokārt tie bija Krievijas, Ukrainas pilsoņi, tātad uh, Krievijas Netkarīgo valstu savienības uh, pilsoņi. Un tieši tāpēc uh, šīs bankas ietekme vai tās sasaistē ar Latvijas ekonomiku bija ļoti ierobežota. Šī iemesla dēļ Un tad, kad tika pieņems šis lēmums par to, ka banka sabrūk vai iespējams sabruks, um, mēs savā noregulējuma plānā neko nemainījām. Pēc tam, protams, mums ir jādomā arī par Eiropas noregulējuma sistēmu. Un uh, Jaņem vērā arī, ka maksātnespējas likumi savukārt ir nacionāli. Situācija ir īpatnēja, tāpēc, ka Luksemburgas tiesas, balstoties uz to, ka banka ir maksātspējīga, tātad kapitāla eh, stāvoklis ir labs, bankā ir kvalitatīva, tā ir pavisam neliela banka, tā ir eh, kvalitatīva aktīvi, bet tā nav likvīdu, tā nav pildīta savas saistības, tāpēc, ka uh, tā mm, nevar likvidēt eh, aktīvus ASV dolāros. Un eh, tāpēc var piemērot moratoriju, bet eh, Luksemburgas tiesas neuzskata, ka tās var paziņot par to, ka banka ir likvidējama. Šis ir nacionāla tiesība lēmums, tas mums vienkārši ir jāņem vērā. Latvijā situācija ir atšķirīga. Banka brīvprātīgi nolēma likvidēt banku. Tā bija valde, kas pieņēma šo lēmumu. Pašlaik tas tiek izvērtēts un visticamāk tā arī notiks. Ko no tā varam mācīties? Šāda veida maksāt nespējas likumu harmonizācija būtu vislabākais variants. Thank you. Uh... Paldies. Zielas kungs, vai jūs vēlaties uzstāties? <laughs> yes, yes, yes. Liels paldies. Jā, tas, tā bija daļa no mana jautājuma, bet, eh, diemžēl, eh, notiek divu komiteju sēdes vienlaicīgi un deputātiem jābūt it kā abās. Paldies par šo atbildi. Es esmu no Latvijas un gribu uzdot jautājumu arī par neseno situāciju ar ABLV Latvijā, bet vairāk par līdzīgu jautājumu. Tā bija trešā lielākā banka Latvijā, bet tika uh, politisks lēmums pieņemts, ka tā nav sistēmiski nozīmīga banka Latvijas ekonomikai. un ka nav sabiedrības interesēs uh, saglabāt šīs bankas darbību, un tādēļ netika arī iedarbināts noregulējuma mehānisms. Bet, teiksim, uh, Eh, mazās eirozonas dalību valstīs arī lielākā vai otrā lielākā banka nevar, eh, teiksim, eh, būt pelnījusi izmantot noregulējumu mehānismu. Un vēl viens jautājums, varbūt uz to jau esat atbildējusi, tā tad naudas atmazgāšanas apkarošana, kas ir dalību valstu kompetencē. Latvijas banku nozare eh, ir eh, cieši saistīta ar nerezidentu apkalpošanu un līdz ar to naudas, apkaro, eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumi ir ļoti svarīgi un divu dienu laikā pat šie pasākumi var būtiski ietekmēt banku bilances. Vai jūs nedomājat, ka šī kompetence būtu jānodod vienotām noregulējuma mehānismam ECB, bet ne dalību valstīm vismaz attiecībā uz lielāku lielākiem spēlētājiem. Paldies! Vai jūsu jautājums nozīmē, ka otrā lielākā vai lielākā banka mazā dalība valstī nekad nebūs pelnījusi noregulējumu? Es gribu teikt, ka pilnīgi nepiekrītu. Atbildi ir skaidrs, nē. ABLV banka bija ļoti specifiska banka. Jo, kā jau es to norādīju, uh, Iepriekš vairāk nekā 80% depozītu bija nerezidentu depozīti. Līdz ar to šī banka nebija lielā mērā integrēta Latvijas ekonomikā neattiecībā uz privātu personām vai mājasēmniecībām, vai arī attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu Latvijas ekonomikai. Uh, Eh, pēc Eiropas standārtiem arī mazākās bankas var eh, tikt atzīts par noregulējumām, ja tās ir eh, dziļi integrētas valsts ekonomikā. Un mēs šo lēmumu pieņēmām pilnīgā vienprātībā ar Latvijas un Luksemburgas kolēģiem. Tālāk naudas atmazgāšanas apkarošana un tās veikšana Eiropas līmenī vai nacionālā līmenī. Šis jautājums nav mūsu kompetencē, tā nav ESRB atbildība, bet ir gan argumenti par, gan pret. Un šādā situācijā uh, regulātoram būtu vairāk jāspēj ietekmēt šie jautājumi saistībā arī ar reputāciju. Paldies, Svenski Kolts. Paldies. Jau vairāk nekā pirms trim gadiem tika izveidots SRB un vēl ilgāku laiku atpakaļ tika izveidots citas banku uh, Savienības iestādes. Un tagad daudziem rodas eh, šāds jautājums. Varbūt esat redzējuši, ka Itālijā nevis norit normāli, atkal tika piešķirts valsts atbalsts, kaut gan mēs solījām, ka šāds valsts atbalsts eh, bankām vairs netiks piešķirts. Tālāk banko populāru gadījumā mēs uzzinājām, ka iestādēji pieejamās mie dati, lai šo lietu risinātu, bija absolūti nepietiekami. Un uh, Līdz ar to radās jauna problēma. Tagad mēs konstatējam, ka sistēma nedarbojas tādēļ, ka relatīvi, piemēram, relatīvi maza banka Latvijā ciet uh, sabruka saistībā ar naudas atmazgāšanas jautājumiem. Un Kenigs kundze, man ir šāds jautājums. Kad šī sistēma beidzot darbosies, kad pieredzēsim tādus uh, piemērus, ka šī sistēma darbojas pilsoņu intereses un ko jūs varētu mums ieteikt kā likumdevējiem, kas mums būtu jāizdara, lai šī sistēma beidzot darbotos. Vēlos no jums tādu vēlmju sarakstu saņemt. Paldies par jautājumu. Es tikai gribēju paskaidrot. Banko populāru lietā es uh, kādreiz paziņoju, ka pa uh, šajā lietā, ka dati varētu būt radījuši problēmas, bet tā tas tomēr nebija realitātē. Un šī, šis jautājums tika risināts. Protams, šeit var minēt dažādus argumentus saistībā ar banko populāru, bet viss tika veikts pēc noteikumiem. Mums arī nedaudz paveicās, izdevās atrast pircēju. Ja nē, tad būtu jāmeklē finansējums noregulējumam. Bet uh, šis jautājums vēl nav līdz beigām atrisināts. Latvijas uh, lieta. Nu, to es arī varētu ieklau, iekļaut savu vēlmju sarakstā. Proti mums ir Eiropas noregulējuma mehānisms, bet uh, maksāt nespējas likumdošana ir nacionālā līmenī. Tātad šeit ir eh, zināma pretruna un lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kreditoriem, uh, par to ir atbildīga šobrīd nacionālā likumdošana. Un uh, Uh, ja tiek uh, tātad pieņemts lēmums par to, ka banka varētu sabrukt, tas nevisai labi sasaucas ar nacionālo maksātnespējas likumdošanu. Mēs vēlētos, lai mēs uh, pavirzītos uz priekšu. Būtībā tāpat nav vēlme, tas ir mūsu uzdevums virzīties uz priekšu MRL un jālikvidē šķēršļi kas šobrīd pastāv, ir nepieciešama noteikta elastība pieejā, bet mums ir jābūt arī realistiem un jāsaprot, ka visu nevar izdarīt viena gada laikā, ka eh, šie pasākumi prasa eh, laiku bet mēs ejam pareizajā virzienā. Man šis vēlmi saraksts varētu būt garš, tātad ne maksāt nespējas likumdošana, noregulējuma finansējums būtu tie jautājumi. Tāpat Tāpat ir jābūt arī tā, li, eh, tiesiskai paļāvībā, lai nebūtu tā, ka mēs gaidām kaut kādus jaunus likumdošanas. Uh, eh, Gigalda kungs, nu mans dēls eh, ir prasīgāks, viņam ir daudz vairāk vēlēšana nekā jums. Es vēlētos, lai arī jūs tāda būtu. Es tāda būšu, saka Kenings kungs. Jā, jūs esat ļoti prasīgs, Gigalda kungs. Nu jā, tāds ir mans uzdevums šajā komitejā priekšsēdētājs. Man ir dažkārt grūti arī saprast jūs, bet nu, par to jau mēs varam ilgi diskutēt. Un to nedarīsim šobrīd. Šerdevan kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Kēnings kundz par paskaidrojumiem un par iespēju uzdot jautājumus tāda neliela politiska grupa, uh, kā GOLNGL, nevienmēr var aizstāvēt savu viedokli uh, šeit parlamentā un arī šajā jautājumā um, mūsu vēlmes nevienmēr tiek uzklausītas, ir uh, jau tika uh, runāts par daudziem jautājumiem, bet man vēl ir papildu jautājums, varbūt varam saņemt no jums arī ieteikums vai padomus. Tātad pirmais jautājums par BRRD pārstrādāšanu, pārskatīšanu, un mēs uh, politiskās grupas diskutējam par MRL profilu atsevišķām bankām, un ir jautājums par to, vai būtu nepieciešama lielāka elastība vai stingrāki noteikumi. Un eh, vai jūs vēlaties lielāku uh, elastību SRB vai arī uh, eh, stingrāks noteikums MRL? Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka MRL būtu lielāka caurskatāmība nepieciešama bankām. Paldies par jautājumiem. Es BRD2 Jā, un visu šo pakotni bija divi temati par MRL. Viens šī strau, straujā pāreja un uh, otrais pilārs OSIP, uh, jeb sistēmiski svarīgām bankām. Uh, jā, tās ir svarīgas dalību valstu ekonomikai un GSIP šis. Uh, varētu teikt, uh, aizas efekts, kas varētu izveidoties. Otrs punkts ir uh, uh, manevrēšanas iespējas, un ja mēs gribam noregulēt bankas, tad to nevar vienkārši tā aritmētiski aprēķināt. Un tādēļ mums ir nepieciešama rīcības brīvība, MRL saskaņot ar uh, Eh, situācijas sarežģītību, ar eh, kapitāla apjomu un eh, pakārtotais MRL, jeb labāks kvalitātes MRL atrisina uh, problēmu attiecībā par to, ka ir jābūt vienniedzīgai attieksmē pret visiem kreditoriem. Uh, jo pretējā gadījumā ir vienmēr uh, lielākie kreditori, kurus negrib iesaistīt bēlina procedūrā, un tas atkal rada problēmas. Šī, šīs problēmas mūs nodarbina, un šis vēlmes saraksts varētu bezgalīgs, uh, kā to arī teica Gigold kungs, bet uh, kas vēl ir nepieciešams? Jā, ir nepieciešama skaidra pieeja par iekšējo MRL grupas ietvaros. Mēs varam runāt par MRL grupai, bet arī šajā grupā ir jābūt uh, sadalījumam attiecībā uz MRL daļām un pašreizējā uh, likumdošana ir vai nu uh, ļoti nēlastīga, kas ir jādara uh, uh, katrai iestādē atsevišķi, vai arī mēs varētu iet uh, tālāk un runāt par grupu līmeni. Marko Valī. Paldies. Arī vēlējos pateikties Ramona um, par uh, to, ka viņš pauda bažas par situāciju Itālijā. Nu, tāds ir vēlētāju balsojums, bet mums ir jāraugās arī uz uh, interešu konfliktu un iestāžu neatkarību. Un tagad jautājumi Tieniks kundzei. Kā jūs uh, savā MRL vērtējumā ņemsiet vērā kredīta riska aprēķinu banku sistēmā. Tas nav viegls uzdevums, un es domāju, kā es brīnījos, kā jūs to darāt un uh, kāda jums ir rīcības brīvība šai jomā. Tālāk par pieredzi ar nelikvīdiem vērtspapīriem. Šobrīd mēs runājam par uh, sliktajiem kredītiem, kas tiešām ir liela problēma. Bet, kā Baltskungs norādīja, šeit ir runa ir par 950 miljārdiem slikto kredītu apjomu, bet ir arī likvīdi finanšu instrumenti, kas arī Eh, noteiktā brīdī ir ar lielu vērtību, bet šo vērtību var strauji zaudēt, un tas varētu novest pie miljārdiem zaudējumu, un ir eh, bankas, ir īpaši franču bankas, kam ir liela ekspozīcija šādiem instrumentiem. Jautājums, vai tas viss tiek uh, Uh, nopietni un neatkarīgi izvērtēts, uh, novēršot interešu konfliktu, jo tas arī ir sistēmiski nozīmīgs jautājums. Protams, ir jārisina slikto kredītu jautājums, bet mēs aizmirstām šos nelikvidos instrumentus, kas skar visu nozari. Paldies, varu jums ap liecināt, ka mēs neaizmirstam šos jautājumus. Mēs par to diskutējām jau iepriekšējās sanāksmēs. Uh, Un pirmkārt, tas ir uzraugu uzdevums vērtēt kredīta risku un to atspoguļot kapitāla prasībās. Tālāk par nelikvīdiem aktīviem un atvasinātiem instrumentiem. Vienmēr tas nav viens un tas pats. Mēs par to, to vērtējam, nosakot iespēju banku noregulēt Mums uh, ir notic arī ļoti interesanta diskusija par to, kā atsaistīt uh, investīciju portfeļus, lai tos uh, varētu noregulēt, jo šeit ir arī garantijas šiem uh, investīciju portfeļiem. Bet šeit ir uh, saiknē starp uzraugiem, kas vērts vērtēšanu, un mūsu uzdevums savukārt ir novērtēt, kā mēs to visu sadalīsim, kā mēs izvērtēsim iestādes atsevišķos portfeļus no regulējuma procesā. Thank you. Paldies. Bārbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji Königs kundze. Jūs jau eh, pieminējāt Edis un šo sliktos kredītus NPL. Un februārī laikrakstam intervijā jūs iestājaties par depozītu apdrošināšanas schēmu, kas dažās dalību valstīs ir tāds strīdīs jautājums, krājas eh, aizdevumu sabiedrības eh, eh, nav varbūt gluži vienas prātas, līdz to vispirms riskus mazināt viņa vēlas, pirms riski tiek sadalīti visiem. Tas jau tika pieminēts, ka komisijai nāk uz klajā rīcības plānu par to, ka ir nepieciešams banku sektorā mazināt slikto kredītu apmēru, tur ir ierosināti vairāk pa pasākumi paredzot arī uzkrājumu veidošanu, lai nākotnē sekt zaudējums no neatmaksātiem kredītiem, kā to prasa CRR. Un arī NPL e, šo slikto kredītu sadaļu joprojām ir ļoti liela, kā jau tik norādīts, pārsniedz 950 miljārdus. Un e, vai jūsuprāt e, nebūtu pārāk uh, bezrūpīgi, ja mēs ieviestu depozītu apdrošināšanas schēmu pirms tiek mazināti sliktie kredīti pietiekami. Vairākas valstis, Grieķija un Itālija, pēdējos gados nav īstenojuši papildu pasākumus, lai tālāk samazinātu slikto kredītu apmēru. Vai tas nepalielinātu sistēmiskos riskus, ja tiks izveidot šī kopējā sistēma, bet uh, slikto kredītu apmērs pārāk uh, augsts vēl. Centīšos atbildēt uz šo jautājumu, skaidrojot, kāpēc mēs ierosinam, bet es nesaku, ka šodien jau Eiropas noguldījuma apdrošināšanas sistēma, jeb EDIS. Tad, kad ir vienotais noregulējuma mehānisms, vienotais uzraudzības mehānisms, man jau prasīja, kāda ir mans vēlmes eh, attiecībā uz MRL. Tur man vienmēr ir jautājums no uzņemošās valsts perspektīvas, kas notiks, ja sabrūk banku grupa un kāds aizmirst manu filiāli. Tad problēma kļūst nacionāla. Depozītiem, protams, ir jā, tiem, tos ir jāatgūst eh, nacionāla līmenī, ja kaut kas noiet greizi, bet noregulējuma pieeja ir Eiropas līmeņa risinājums. Līdz ar to, ja jūs tiešām vēlaties padarīt to par Eiropas uh, Eh, banku savienības ietvaru, tad arī depozīta garantijas sistēma plus maksāt eh, nespējas sistēma, tam visam ir jābūt Eiropas līmenī, lai tiešām varētu nodrošināt, ka nav nekādu nepareizo iniciatīvu un stimulu. Es piekrītu jums, riska dalīšana ir viens posms un riska samazināšana otrs. Tā vienai nulai divi gali. Bet es nepiekrītu jums, godīgi sakot, eh, par to, ka nekas nebūtu noticis saistībā ar sliktiem kredītiem līdz šim. Es uzskatu, ka dalība valstis ir risinājuši šo problēmu. Jā, mēs varam būt ambiciozāki, prasot, lai notiktu vairāk, lai notiktu ātrāk viss Bet es atzinīgi vērtēju to, ko komisija un ECB ir paveikusi pēdējos 12 mēnešos, eh, izdarot eh, tiešām lielu spiedienu, prasot kaut ko darīt šajā jautājumā. Tā kā abām lietām jānotiek. Jautājums ir gaidīt viena, vienas pieejas pabeigšanu pirms sākt otru. Uh, jeb censties lēnām virzīties uz priekšu abos virzienos. Nu, es domāju, ka komisijas priekšlikums, kas nāca ziemā, vismaz ir solis pareizajā virzienā, redzēsim, kā debats turpināsies. Bet kopējai sistēmai, protams, ir nepieciešami abi šie balsti. Paldies! Darnuta Hübnere. Paldies, priekšsēdētāji! Kēnigs kundze, kā vienmēr prieks klausīties jūs! Vēlos atgriezties pie Emerald un Tilaka, bet Brexit kontekstā jau, jo pēc Brexit visa, visi atbildības instrumenti, eh, kas tiks eh, apstiprināts saskaņā ar apvienotās karalās likumdošanu, vairs eh, ne, nebūs pakļauti Emerald un Tilaka regulējumam, kā to prasa 55. pāns Līdz ar to mans jautājums ir tāds, kāda risinājuma mums ir iespējama gan no jauna izdotajiem līgumiem, gan arī tiem, kas vēl nav izpildīti. Un mans otrs jautājums. Tas ir saistīts ar memorandumu, tātad pirms noregulējuma memorandumu eh, BRD ietvaros. Moratorija, protams, eh, es domāju, moratorija nevis memorāna, protams, jums taisnība. Mēs no nozars pārstāvjiem daudz dzirdam bažas, bet paskatoties arī grozījums, ko kolēģi no dažādām politiskajām grupām ir iesu, iesnieguši, mēs redzam paustās bažas. Un galvenās bažas ir saistīts ar ilgumu šīm moratorijām. Bet bieži vien ir izteikti arī komentāri attiecībā uz to, ka varbūt šis instruments vispār nav noderīgs. Un uzklausījām Danielu Nui, kura sacīja, ka viņai kā uzraudzēji ir skaidrs, ka tas ir ļoti noderīgs instruments. Kāda ir jūsu perspektīva? Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu. Atbildēšu pirms uz jūsu jautājumu par Brexit. Pagājušajā gadā mēs iesākām un turpināsim arī šogad informēt bankas par to, ka viņiem ir jāgatavojas sliktākajam scenārijam. Tas nozīmētu, ka pēc Brexit visas e, emisijas pēc visas emitēšanas darbības pēc e, Brexit notiek saskaņā ar apvienotās karalistas likumdošanu. Un tas vairs nekvalificētos MRL. Tas varbūt e, nav pilnībā precīzi. Mēs vienkārši brīdinājam, ka jebkas, kas tiek emitēts šobrīd, tam, tur vismaz ir jāparedz atsevišķu klauzulu par šo tematu. Bet es tomēr vēlētos, lai būtu likumā atzīts šis risinājums, kā tas ir šobrīd, kā apvienotā karaliste atzīst noregulējumu lēmumu, kas nāk no mums, tāpat kā mēs atzītu viņu pieņemt lēmumu Bet vienīgais, ko mēs šobrīd varam darīt, ir brīdināt un teikt, ka de minimis mums ir nepieciešama vismaz klauzula līgumā. Ja pazūd šis uh, likumā esošais regulējums un netiek aizstāts ar kaut ko ekvivalentu. Otrs jautājums par moratoriju. Mēs, respektīvi SRB, vēlamies norādīt, ka moratorija instruments ir noderīgs varbūt ne tāds instruments, kas būtu izmantojams katru reizi, bet tas ir nepieciešams. Piemēram, tas tika izmantos Latvijas gadījumā. Jo mēs to izmantojam, lai atļautu bankai iespējams savāktu nepieciešamo likviditāti, nevis uzreiz slēgt banku, ja viņiem ir iespēja atvesaļoties, bet uh, izmantot šo iespēju. To var izmantot arī citos gadījumos, un mēs, kā noregulējuma iestāde, vienmēr sacītu, ka tad, kad ir šī robeža starp maksāt nespēju un noregulējumu lēmumu, ka tas ideālā gadījumā notiktu nedēļas nogals laikā. Eh, mums ir nepieciešams instruments, kas ir pietiekami plašs, un tur ir jāiesaista noguldījumi, jeb depozīti jo savādāk nevarēs eh, apturēt naudas aizplūšanu. Un laika periods, nu, pieci, piecas dienas, tas no pirmdienas ļautu tikt līdz nedēļas nogalai. Mēs labi apzināmies, ka nozarēs pārstāvi, protams, lielā um, mērā koncentrējas uz klauzulām saistībā ar ISPA Un e, tas viss ir e, savietojams ar moratoriju instrumentu, jo tas viss ir pilnībā nodrošinātiem līgumiem. Bet atklāti sakot, tas nav uh, instruments uh, GASIB bankām, šīm globāli svarīgajām bankām. Bet tas eh, vienkārši palīdz atrisināt eh, šo situāciju. Un esmu pārsteigta, ka Daniela tieši ir to atbalstījusi. Paldies, Pervanš Beres. Merci. Um, Paldies. Es eh, vēlētos atgriezties pie Latvijas bankas lietas. Jo īpaši tāpēc, ka mēs eh, vēl neesam izanalizējuši, kas īstī notika šajā lietā attiecībā uz SMR. Šī situācija virzījās uz priekšu ļoti strauji, eh, tāpat arī spāņu un itāļu precedenti, kas eh, bija bijuši, radīja mums jautājumus, kā tiek, tiek nodota informācija, kādā veidā tā no, nokļūst no vienotā regulējuma padomas uz ECB, un tāpat arī mums vajadzētu pārliecināties, kas ir noticis šajā gadījumā. Otrām kārtām, jūs minējāt, ka ir jādomā arī par bankas reputāciju. Tātad jūs minējāt aptuveni šādā formulējumā, ka vajadzētu pat iet tik tālu, ka vēl mēs varētu sākt domāt par bankas reputāciju. Šis vārds tiek lietots vienu reizi, bet tas netiek lietots tādā nozīmē, kādu jūs izvēlējāties. Mēs gribētu saprast, kādā veidā tad jūs iesiet šajā virzienā. Un jūs lietojat arī angļu vārdu overcome, tātad eh, pārvarēt. Protams, jūs minējāt arī, ka ir jāvērtē dažādu banku iestāžu attieksme mm, pret naudas atmaskāšanu, bet tas nesot jūsu kompetencē. Jūs izmantojat vārdu reputācija, jūs eh, pieminējāt arī vārdus biznesa modelis. ir jānodrošina lielākā precizitāte, un Tāpat arī jūsu diskusijās eh, jūs esat pieminējusi, ka šāda veida piesardzībai ir jābūt daļai no jūsu instrumentiem. Vai būtu jāmaina tiesību akti, kādā veidā šī latviešu lieta mūs ietekmē? Un kāda šeit ir dalībvalstu un Eiropas Savienības kompetence cīņā pret naudas atmaskāšanu? Atbildot uz pirmo jautājumu par uh, attiecībām starp SSM un SRB, es domāju, ka Latvijas gadījumā it īpaši, kā jau es to norādīju, mēs saņēmām informāciju burtiski paralēli presei. Uh, saņēmām šo informāciju no ASV um, preses relīzes formātā, kurā ir tikai pateikts, ka viņi tiek uzskatīti par galveniem aizdomās turamiem. Tātad nekāda Eh, tas nav gluži spriedums. Eh, sadarbība ar SSM bija lieliska. Ļoti cieša sadarbība jau no paša sākuma, ļoti īsā laika periodā tas viss notika. Tā kā tur nebūtu nekas tāds, eh, ko es teiktu, ka ir redzam trūkumu. Tad, kad es runāju, ka mums ir nepieciešams skatīties plašāk, tad es domāju, ka, protams, bankas reputācija uh, nav gluži starp mūsu instrumentiem, kā mēs mēram, vai banka ir tuvu maksāt nespējai vai jau maksāt nespējai. Bet um, mēs vienmēr mudinām savus darbiniekus skatoties uz banku, nebūt uh, pārāk uh, virspusīgiem, uzskatot, ka visi skaitļi izskatās labi. Jāpaskatās, kāds ir bankas biznesa modelis, ko viņi dara. Uh, kā viņi strādā. Vai ir kāds risks, kas, ja tas īstenosies, var pēkšņi un ātri padarīt situāciju problemātisku? Tas ir temats, protams, kas nav gluži mūsu ziņā, bet SSM ziņā, kuriem biznesa modelis, eh, pārvaldība ir tie temati, ar kuriem viņi strādā. Tā kā es domāju, ka tas ir vairāk viņu lauciņā, bet, nu, es domāju, tas eh, netraucē, ja mēs uzdodam kādu jautājumu arī saistībā ar eh, noregulējumu plāniem. Un, kā jau es sacīju, naudas atmazgāšanas apkarošana ir nacionālais pienākums. Un tā ir likumdevēja izvēle. Lemt par to, vai tas paliek nacionāla līmenī, vai tas ir tomēr paceļams Eiropas līmenī vadlīnijas, vai tās ir nepieciešams. Nu, es domāju, ka šajā gadījumā, tā kā tas bija diezgan unikāls gadījums, tas vairāk ir saistīts ar to, ka varbūt vajadzētu vairāk informēt, pasakot, ka tas var būt nopietnas drauds bankai un par to ir jāzina. Es neredzu, ko mūsu komanda varētu būt izdarījusi vairāk. Paldies! Georgios Kircos Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jautājums saistībā ar Grieķijas banku sistēmu. Es pats esmu no Grieķijas un uzskatu, ka banku sistēma mūsu valstī atrodas labākā situācijā, ir pārvarēta 2015. gada krīze. Tas ir noticis lēni, bet stabili. Tomēr ir daudz problēmas, rekordaugs slikto kredītu līmenis konsekventi ļoti zemu depozītu līmeņu bankās. Kā risināta Grieķijas situācija? Vai jums ir kāda agrīnā brīdinājuma sistēma izstrādāta, vai jūs sekojat eh, vispārīgiem noteikumiem bez specifiskām uh, uzkrājuma veidošanas vajadzībām? Vai jūs varat mums painformēt, kāds ir jūsu skatījums? Jā, nu es cenšos nekomentēt uh, par dalību valstīm specifisku sistēmu, bet eh, runā tikai par MRL vai noregulējumu plānošanu 2017. gadā. Savā politikā mēs arī norādījām, ka mēs nenoteiksim saistošus MRL lēmumus tām bankām, kas atrodas restruktūrizācijā vai kurām dažādu iemeslu dēļ uh, nepieciešamā MRL uh, sasniegšana nav kaut kas tāds, kas būtu viņām reāli īstenojams. Tomēr, ņemot to visu vērā, vienlaicīgi ir arī jāatzīst, ka laika ejot, jebkura banka, kas ir mūsu pārziņā, vai kas varētu potenciāli tikt noregulēta, tām vajadzēs MRL. Nu, tas droši vien ir arī viss, ko es varu sacīt par šo jautājumu. Paldies, Juanas Fernandes. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgs veicījos parlamentā. Vispirms es eh, vēlētos pievienoties tam, ko jūs eh, teicāt un ko minēja arī pārējiem. Mēs Visa nepacietība gaidām Deloitte ziņojumu. Protams, mēs eh, gaidam šo ziņojumu, bet mēs uzskatām, ka vajadzētu arī izdarīt eh, lielāku spiedienu, lai šīs ziņojums tiktu sagatavots pēc iespējas ātrāk. Jūs arī norādījāt, ka vajadzētu uzlabot eh, maksāt nespējas eh, tiesības, lai nodrošinātu augstāku harmonizāciju starp dalībvalstīm. Tas ļaut arī veikt eh, labāku izvērtējumu, vai bankā ir jālikvidē, vai tā ir jāros, jāierosina maksāt nespējas process, vai tā var turpināt darboties. Uh, Maksātnespējas tiesību aktu harmonizācija ir ļoti svarīga, bet es uzskatu, ka arī kopīgā um, nokuldījuma likumdošana ir ļoti būtiska. Šīs sistēmas ir pārāk atšķirīgas, un es uzskatu, ka šāda atšķirīga politika par vienādām problēmām var novest pie tā, ka arvien vairāk banku saskaras ar grūtībām. Kādi ir pārunu procesi ar Edis? Kā jūs izvērtējat šo pārapdrošināšanu attiecībā uz investīcijām un noguldījumiem? Galu galā noregulējuma noteikumi neparedz vienādas tiesības visiem. Eiropas noguldījumu aizsardzībā vajadzētu izrietēt no šīs filozofijas. Es nezinu, vai šī sistēma beigās būs labāka. Uh, Un nu, domāju, ka šeit var rasties daudz pašu. Gribētu dzirdēt, gribētu arī norādīt, ka mēs gaidām šo Deloitte ziņojumu, bet mēs nevaram darīt neko citu. Mēs varam vienkārši visu laiku norādīt Deloitte, ka mēs gaidām šo ziņojumu. Mani komentāri par maksātnespējas harmonizāciju, lai nodrošinātu, ka nacionālie maksātnespējas likumi atbilst noregulējuma ietveram. Mums ir jāpanāk, lai visās dalībvalstīs tiktu nodrošināts vienāds rezultāts attiecībā uz maksāt nespēju. Īsti nezinu, vai sapratu jūs jautājumu. Šeit nav nekādas saistības ar ēdīs. Es vienkārši norādīju, ka vairākās dalību valstīs ir um, vairāk par vienu maksātnespējas procedūru. Iespējams, ka pastāv dažādi ceļi, kā šo problēmu risināt, un beigās sanāk, ka kopā ir ap 90 dažādiem maksātnespējas procesiem. Attiecībā uz ēdis sarunām mēs ļoti augstu vērtējam to, ka komisija vēlas atbloķēt diskusijas šo ideju, ka sākumā ir uh, savstarpējā aizdevuma sistēma. Tātad šeit nav runa par risku sadalījumu, te ir runa tikai par finansēšanas instrumentiem. Mēs uh, darbojamies uh, pie edis tehniskajiem darbiem, bet es, diemžēl, nevarēšu pateikt, vai uh, Pavisam drīz tas viss parādīsies edis sistēmā. Mani komentāri ir daudz vispārējāki. Mums eh, vajadzētu izveidot eirozonas eh, noregulējuma sistēmu. Un eh, tas būtu tāds Eiropas glābšanas tīkls arī noguldījumiem. Komentārs tātad pavisam vispārīgs. Thank you. Paldies. We don't know. Ah, again, Pervanš Beres. Pervanš Berese. Brīvais mikrofons. Vēl ir viena grupa uzstāšanās laiks, jūs nevēlaties vairs runāt, labi? Tad Urtas un kungs. Paldies, Kēnikas kundze, pavisam īsi. Es sapratu, ka attiecībā uz moratoriju jūs vēlētos, lai šis rīks būtu pieejams arī pirms noregulējuma fāzē. Mēs varam piekrist šim viedoklim, un Banko Populāra gadījumā mums ir jāatcerās, ka likviditātes rīki, diemžēl, ātri vien sabrūk, un tad šāds instruments būtu ļoti noderīgs. Mans jautājums vairāk attiecas uz likumos noteiktajiem griestiem, ko m, mm, iestādes var pieprasīt no bankas. Pašlaik ATS MRL tas nav iekļauts, bet a, mēs esam par to runājuši. Tātad šeit parlamentā ir runāts par a, šo statūtu Rīgāpu, un mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Nekomentēšu to, ko jūs teicāt par moratoriju. Par MRL uh, mēs vienmēr esam iestājušies par elastīgumu, jo īpaši pakārtotajos MRL. Šis jautājums attiecas uz katru banku atsevišķi. Un šeit nav tik daudz runa par statuču arī kāp, ja vien šie griesti netiek noteikti tik augstu, ka pastāv iespēja vienmēr būt zemtiem. Pēc lukē. Kēnigas kundze, es gribētu vēlreiz atgriezties pie revīzijas palātas ziņojuma. Šeit tiek eh, pieminēti eh, daudzi punkti, tiek runāts arī, ka SRB ir tādā izbūves posmā. Es gribētu zināt, kādas eh, prioritātes jūs esat izvirzījusi SRB darbām. Esmu pārsteigts lasot, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir minēts, ka SRB nebija spējīga visu, visām bankām, kas ir tās kompetencē, noteikt kritiskās funkcijas. Es domāju, ka bankas kritiskās funkcijas ir viena no pirmajām prioritātēm. Gal galā no tā ir atkarīgi iespējamie bēlīni un tikai šādā veidā mēs varam arī izvērtēt, vai mm, banka mm, gadījumā nav sabrukuma robežas. Es mm, gribētu saprast, kāpēc šīs bankas nav tikušas izvērtētas un nav noteiktas to kritiskās funkcijas. Otrais, par ko raksta revīzijas palāta, jūs esat nonāks pie secinājumiem, ka neviena no Eiropas Savienības dalību valstīm nav īstenojusi noguldījumu aizsardzības direktīvu, un uh, līdz ar to nebūs iespējams arī glābt uh, bankas, jeb uh, aizsargāt iedzīvotāju noguldījumus. Mūsu likumdevējs, protams, tas ļoti interesē. Varbūt jūs varētu noteikt, kurās valstīs pēc jūsu izvērtējuma šī noguldījuma aizsardzības direktīva nav īstenota. Varbūt jūs jau redzējāt manā sejā, ka jūsu jautājums mani mazliet samulsina. Man vajadzētu vēlreiz iepazīties ar palātas ziņojumiem, bet mēģināšu atbildēt uz jūsu pirmo jautājumu. Tiesa ir veikusi savu izvērtējumu Galvenokārt tātad tas bija 2016. gada beigas, 17. gada sākums. Tolaik uh, tika runāts, strādāts pie ATS un pie kritiskajām funkcijām. Un mēs strādājām pie kritisko funkciju uh, izvērtēšanas bankās. Tātad tas parādījās 2017. gada noregulējuma plānos. Tie ir pēdējie noregulējuma plāni, un katrā bankā ir izvērtētas šīs kritiskās funkcijas. Bet uh, eh, bankas sektors, protams, ir ļoti komplicēts. Mums vēl ar vienu ir daudz jautājumu zīmju. Mēs sakām, ka tā varētu būt kritiska funkcija, bet mums vajadzēs eh, paskatīties, kā šī situācija attīstās 2018. gadā. 16. gadā tiesai bija absolūta taisnība. Mēs nebijām izvērtējuši visas kritiskās funkcijas. Un 17. gadā es eh, gandrīz sāku smieties. Mēs eh, varam lūgt bankām pašām izvērtēt kritiskās funkcijas, un eh, ļoti lielas bankas nonāca pie secinājumiem, ka divas, trīs funkcijas varētu būt kritiski izšķirošas, un bija arī pavisam mazas bankas ar 50, 60 ļoti kritiskām funkcijām. Tātad mēs varam mācīties no pieredzes. 17. gadā tas viss jau tika harmonizēts, un mēs sākām arī definēt, kas tad īsti ir šīs kritās funkcijas un kā tās var aizstāt. Un tikai tādas funkcijas, kuras nevar ar neko aizstāt, tiek uh, uzskatītas par patiešām kritiskām. Šeit tiesas secinājumi 2016. gadā jau ir tikuši atrisināti, bet, protams, ka mums ir jāsako līdzi šim jautājumam. 16. gada prioritātes bija saprast, kādas ir šīs atsevišķās banku grupas un kādas ir mūsu prioritātes. Cik tālu es saprotu, un varbūt es kļūdos, Šeit nav runa par ēdīs, te ir runa par noguldījumu garantēju sistēmu. Jā, šīs sistēmas ir īstenotas visās dalībvalstīs, vismaz šāda informācija ir manā rīcībā. Un noguldījumu garantēju sistēmām ir dažas nobīdes. Dažas dalībvalstis ir aprakušas šo slaveno 11. pāntu, kur ir runa par um, aktīvu pārnešanu. Uh, bet eh, man patiešām vajadzētu vēlreiz iepazīties ar revīzijas palātas ziņojumu. Cik tālu es saprotu, mums ir šī noguldījuma garantiju sistēma, un eh, pārbaudot, vai šī direktīva ir uh, īstenot dalībvalstīs, šeit jānorāda, ka šīs pārbaudas ir komisijas uzdevums. Ja mēs konstatētu kādus trūkumus, mēs tos nododam tālāk komisijai, aicinot to rīkoties. Varbūt jūs varētu uh, atbildēt rakstveidā. Jā. Paldies. Tagad varam noslēgt šīs diskusijas. Tās bija ļoti uh, rezultatīvas. Visiem liels paldies! Labprāt, turpināsim dialogu un sadarbību un skatīsimies arī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 So, yeah, colleagues, we need to, we move to the... Kolēģi, tad tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punktā. Un tas ir pēdējais. Un eh, šeit ir runa par eh, kopēju sistēmu eh, pievienotās vērtības nodoklim attiecībā uz pienākumus saglabāt minimālo standārtu, minimālo pamatlikmi. Birojs man ir nozīmējis par referentu. Šis fails ir ļoti vienkāršs, un mēs izvēlējāmies 50. pāntā procedūru, vienkāršoto procedūru. Tas nozīmē, ka ziņojuma projekts jau visiem ir izdalīts, un pēc divām dienām beigsies termiņš grozījuma iesniegšanai vai iebildumu iesniegšanai un ja neiebildīs viena desmitā daļa no komitejas deputātiem, tiks uzskatīts, ka šis ziņojums ir pieņemts un nosūtāms plenārs sēdēji. Par ko tad šeit ir runa? Tātad te ir runa par konsultāciju procedūru 113. pāns līgumā un principā te ir runa par tādu nelielu, bet svarīgu sastāvdaļu PVN pakotnē, ko gatavo komisija. Uh, Kā jūs zināt, šeit ir daudz tādu plašāku ambīciju, bet eh, šī konkrētā daļa ļauj noteikt pastāvīgu pamatlikumu 50% standārta eh, PVN. Par to jau tika panākta vienošanās 1992. gadā, un regulāri šis lēmums tiek pagarināts. Tagad Beidzot, komisija ir gatava ieviest to pastāvīgi. Šeit nav nekādu pretrunu, jo standarta likme ir 70%, eh, un es pie, 17%, un es uzskatu, ka 15% ir pilnīgi atbilstoši. Tāpēc es eh, apsveicu šīs pārmaiņas pastāvīgajā sistēmā un uh, ar šo ziņām mēs vienkārši apstiprinām komisijas priekšlikumu. Protams, es arī aicinu dalībvalstis um, nākt klajā ar PVN rīcības plāniem. Te ir iekļauti ļoti svarīgi nosacījumi. Bet šeit nav runa par šo ziņojumu. Tātad šis ziņojums ir pavisam vienkāršs. Tas ir pozitīvs atzinums par komisijas priekšlikumu. Un, nu, kā jau tika minēts, minimālais ir 15% PVN likmē. Es neredzu zālē savus ānu referentus. Zīles kungs. Zīles kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, jā, paldies, priekšādātāji. Savu kolēģi vārdā es eh, gribētu pateikt pāris vārdu. Viņš bija EKR grupas ēna referents. Lūdzakungs vēlējās norādīt, ka kopš 92. gada komisija ir sešas reizes ir pagarinājusi šo termiņu, un tāpēc mēs varam pilnībā piekrist šim eh, konsultatīvajam ziņojumam, kur ir runa par eh, pastāvīgas sistēmas ieviešanu kas liks dalībvalstīm piemērot eh, standarta likmi 15% apmērā. Kā jau tika norādīts, eh, pašlaik visas dalībvalstis piemēro vismaz 17% likmi, tāpēc EKR apsveic šo lēmumu, kas ir izkā, izklāstīts jūsu ziņojumā. Paldies! Thank you! Paldies! Vai kādam vēl ir komentāri? Pērvāņš Beresa. Priekšādātāji, referenta kungs, tas paldies par šo priekšlikumu. Šķiet, ka visi to vienprātīgi var pieņemt. Es vēlējos vienkārši norādīt, ka attiecībā uz minimālo pamatlikmi mums ir vajadzīga konsolidēta sistēma. Kā jūs norādījāt, šis eh, ziņojums eh, var tikt pieņemts vienprātīgi, un tas ir arī diezgan steidzams teksts, tāpēc, ka te ir runa par komisijas pakotni. Uh, lai mēs varētu iziet no šī pārejas režīma. Mums ir jāpieņem šī minimālā pamatlikme kā viens no šīs pakotnes komponentiem. Paldies! Neredz, ka kāds vēl vēlētos izteikties. Kā jūs zināt, termiņš grozījuma izsniegšanai ir 21 kalendārā diena pēc ziņojuma izplatīšanas, un eh, šīs termiņš beidzas šodien, līdz 23. martā un eh, plānojam plenārsēdē šo ziņojumu izskatīt aprīlī. Nākamā sanāksme notiks eh, pirmdien, 26. martā, 2015. un pēc tām otrdien no rīta turpināsim darbu. Vēlējos jums atgādināt, ka rīt, 2014.30 eh, ir paredzēta kopējai ekona un budžeta darba grupa, kur mēs runāsim par budžetu Eirozonā. Es vēlējos arī norādīt, ka ir kolēģi, kas ir iesaistīti Banku Savienības darba grupā, un um, viņi arī var darboties šajā pasākumā rīt. Būs arī Daniels Noī no komisijas, un arī pirmdien uh, komitejā mēs ar viņu tiksimies. Tas būtu viss. Lielas paldies un slēdz sanāksmi.